Varbūt pašā sākumā es varētu sākt ar informācijas nodošanu jums. Tikko noslēdzās paplašinātā prezidijas sēde. Sadalījām pašiniciatīvas ziņojums. Tātad tikmēr ir jauna vienošanās, ka no EPP ziņojuma par Krieviju un kaimiņattiecību politiku, tātad tas ir EPP, sociāldemokrātiem tāda sociālistu un demokrātu, saņem ziņojumu par stabilitāti vienas reģionā. EKR grupa Ķīna, energoapgādes drošība Alde un atlikušais goja. Viss skaidrs, labi. Ķeramies pie parastās darba kārtības. Pirm, darba kārtības pieņemšanā, sanāks vadītē paziņojumu nav. Tālāk asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku. Šeit gan iekšā joprojām ir Eiropas atomenerģijas kopiena nosaukumā. Referents Auštrevičijus. Dosim viņam vārdu, lūdzu. Thank you, Chair. Good morning, colleagues. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Patiešām ar lielu prieku var jums pastāstīt, kas šobrīd norisinās saistībā ar asociācijas nolīguma ratificēšanu starp Eiropas Savienību no vienas puses un ne Moldovas Republiku no otras puses. Ziņojuma projekts, protams, arī iet līdz šim ratifikācijas ziņam, un te nu man jums jāatstīst, ka tika konstatēta ļoti liela interese no kolēģu puses. Saņēmām gandrīz 99 grozījumus. Nu, tas liecina, ka cilvēkus šis jautājums ļoti interesē, Cilvēki ir arī entuziasma pilni, vēlas sadarboties tā, lai beigu beigās mēs nonāktu pie tā paša labākā rezultāta. To vērtēju ārkārtīgi augstu. Un pavisam nopietni skatījāmies arī uz visiem šiem grozījumiem, cenšoties tos vislabākajā veidā iestrādāt ziņojuma projektā. Kā jau teicu, lai panāktu to labāko gala rezultātu. Man jāsaka, šorīt bija sanāksme, konsultējāmies ar ēnu referentiem, tieši runājām par šiem grozījumiem un arvien vairāk pietuvinamies gara, gala rezultātam, tiem gala grozījumiem, ko tad arī liksim priekšā jums. Un, protams, tad lūksim jūsu viedokli, pārdomas par tiem, un tad cerams, jau šonedēļ šie gala, rezul, gala grozījumi būs uz papīra, mm visi grozījuma gala ziņojuma projektā nebūs droši vien iestrādāti, bet centāmies to sagrupēt un rast tos labākos kompromisu grozījumus tam visam pa vidu, nu tā, lai uzlabotu pašreizējo ziņojumu projektu. Godātie kolēģi, augstu vērtēju jūsu aktivitāti un iesniegtos grozījumus. Pārsvarā tie attiecās uz tādām svarīgām lietām, kas skāra būtiskas ziņojuma daļas Un tāpēc esmu pārliecināta, ka turpmākajās nedēļās mums būs eh, tāds ziņojums, ko nebūs kauns rādīt arī pasaulē. Esmu pārliecināts, ka kopīgiem centieniem mums izdosies sagatavot ne tikai tādu ziņojumu, kas mm, runā par ratificēšanu, bet kas vienlaicīgi piedāvā arī zināmas pamatnostādes un vadlīnijas Moldovai un Moldovas varas struktūrām, tā lai tās varētu turpināt savu integrācijas ceļu un piedāvās arī informāciju par darbībām, kas veicams, lai pietuvinātu valsts Eiropas Savienībai. Nu, lūk, Tāpēc domāju, ka šis pasākums bija ļoti labs, interesants, augstu vērtēju kolēģi iesaistīšanos darbā. Un ar nepacietību gaidu tālākus komentārus un grozījumus, kas, nu, varbūt jums vēl tomēr būs pat pēc šodienas diskusijām un apspriedēm. Paldies! Jā, vielen dank! Jā, paldies! priekšsarētāji kungs, kolēģi. Vēlos vispirms pateikties kolēģim Auštrēvičusam par sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, viņš ir sagatavojis ziņojumu uz salīdzinoši plašas vienprātības pamata. Es uzskatu, ka esam sagatavojuši ļoti saulaicīgu ziņojumu, jo Moldova atrodas tajā kaimiņa attiecības politikas reģionā, kur šobrīd ir ļoti nemierīga situācija. Pirmkārt jau Krievijas agresijas Ukrainā dēļ. Situācija no 2008. gada Gruzijā, tāpat arī Piedņestras iesaldētais konflikts pašā Moldovas teritorijā. Uh, Un šajā valstī drīz būs svarīgas vēlēšanas, kas e, arī ietekmēs tālāko valsts virzību. Līdz ar to tas ir ļoti labi, ka mēs kā Eiropas Savienība un konkrēti kā Eiropas parlaments ne tikai paužam savu atbalstu, sakot jā, bet arī pavadošā ziņojumā paužam savus priekšstatus par valsts nākotni un izdaram tādu kā piedāvājumu Moldovas republikai par to, kāds ir mūsu skatījums. Un tad jau pati Moldova var lemt, vai tā pieņem mūsu priekšlikumu vai nē. Un šobrīd ir svarīgi arī pateikt, ka tas ir mūsu priekšlikums un varat to pieņemt vai noraidīt. Bet ja kāds noraida mūsu priekšlikumu, tas jau nenozīmē, ka mēs dosimies tur ar ieročiem vai maziem zaļiem cilvēciņiem. Tur ir tā atšķirība starp Eiropas Savienību un PSRS sekotāju valstīm. Mēs esam skaidri pateikuši, ka valstī ir redzama progress attīstībā, bet ir arī ļoti daudz, kas vēl darāms. Tā vēl nav saucama par tiesisku valsti, kādu mēs vēlētos redzēt. Tur vēl pastāv struktūras, kas nav nākotnē dzīvotspējīgas, un tāpēc arī mēs savā priekšlikumā iekļaujam sadarbības iespēju minētā asociācijas nolīguma ietvaros, un tāpēc es uzskatu, uh, ka Moldovas iedzīvotājiem ir skaidri jāzina, kāds ir mūsu priekšlikums, lai tas būtu jau pirms vēlēšanām, un lai viņi varētu izdarīt savu izvēli par labu tām partijām, kas attiecīgi sola vienu vai citu. Tātad tās partijas, kas nāks ar Eiropas perspektīvu valstī, vai tiem, kuriem ir atšķirīga perspektīva. Kopumā uzskatu, ka uz, attiecībā uz kompromisu grozījumiem pamatā ļauts mums e, nonākt pie vienprātību. Daži jautājumi, kas netika atrisināti, nav tik izšķiroši. Varbūt tur būs dalīts balsojums, bet e, domāju, ka lielākā daļa šeit ir e, labi sagatavota un paldies vēlreiz uz Travišķis kungam. Thank you very much, Mr. Č... Liels paldies priekšsādātāji. Liels paldies referentam un, protams, arī Jānu referentiem par lielisko sadarbību līdz šim un par ļoti auglīgajām diskusijām, ko vadījām šorīt. Pirmām kārtām gribu teikt, ka es uzskatu par ārkārtīgi svarīgu zīmu to, ka varam turpināt šo auglīgo sadarbību starp Moldovu un Eiropas Savienību. Man bija iespēja strādāt par referentu iepriekšējā mandāta laikā, kad strādājām pie vīzu liberalizācijas sistēmas, un jāsaka, patiešām panākumi tika gūti. Asociācijas nolīgums nu tagad ir vēl viens svarīgs solis pareizajā virzienā. Es gribu pateikties referentam par labi sagatavoto ziņojumu, esmu iesniegus arī pati vairākus grozījumus lai tālāk uzlabot šo ziņojumu. Moldova ir ļoti daudz paveikusi, um, tā ir bijusi ambicioza un tā tālāk. Un es gribu tikai atkārtot vēlreiz, ka Moldovai vajadzētu turpināt šo ceļu, turpināt reformas. Uh, novembrī paredzētas vēlēšanas, un domāju, ka tas būs ārkārtīgi svarīgi gan valdībai, gan iedzīvotājiem un arī Moldovas tālākai virzībai. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Moldovas republika varētu spēcināt cīņu pret korupciju, tiesiskuma, reformas, plašsaziņas līdzekļu brīvību, tāpat arī minoritāšu aizsardzību, tas attiec arī uz LGBT um, grupu par to jau tika runāts riešot. Kas attiec uz kompromisa grozījumiem, te nu man jāsaka, uh, ka mēs e, varam pieņemt šos kompromisu grozījumus. Gribu tikai referentam uzdot jautājumu par trešo kompromisu grozījumu. Nu pat konstatējām, ka tas neietver 38. grozījumu, lai gan it kā saka, ka to ietver. Nu, šis formulējums, e, lūk, ir tāds. Uzsver nepieciešamību izveidot drošības tīklu tiem, kas kļūst par bezdarbniekiem e, pārējas periodu rezultātā. Te nu gribēju tad pārliecināties, vai tā ir tāda kļūme, ka šis eh, formulējums nav iekļauts trešajā kompromisa grozījumā. Viss pārējais mums šķiet atbilstīgi un gribētu vienkārši vēl norādīt uz to, ka Eiropas perspektīva Moldovas republikai, manuprāt, dos būtisku ieguldījumu arī Piedņestras konfliktu noregulējumā un tāpēc te nu gribētu aicināt visas puses, kas strādā pie šī jautājuma, turpināt sarunas 5 plus 2 formātā, un darīt to proaktīvāk, iesaistot Eiropas Savienību. Un visbeidzot, es patiešām ceru, ka Eiropas parlaments novembrī apstiprinās šo nolīgumu. Tādējādi dodot skaidru vēsti arī pārējām valstīm, kas vēlas varbūt šo ceļu arī dzen um, uzsākt. Very... Pavisam īsi par šo pašu punktu. Ārkārtīgi atvainojos, jā, vienojāmies par kompromisa grozījumiem. Jūs bija, jums bija iespēja piedalīties to apsvēršanā, jūs, jūsu tur nebija. Tas tomēr ir būtisks jautājums, par ko mums ir arī domstarpības, un tāpēc es nevaru atbalstīt jūsu priekšlikumu par šī formulējuma iekļaušanu, 38. grozījuma teksta iekļaušanu kompromisa grozījumā. Un nācām pie vienošanās par šo variantu. Uh, Priekšādātāji, paldies arī manā grupā. Mēs es, uh, grib, no manas grupas gribu teikt paldies um, Austrēvičus kungam. Mēs, kā EKR grupa, pilnībā atbalstām šī uh, nolīguma parakstīšanu ar visām austrumu partnerības dalību valstīm, īpaši Ukrainu, Gruziju un Moldovu, protams. Vēlamies, lai tās tiktu ies pavirzītas Eiroatlantiskajā virzienā. Uh, uzsākot padziļināt sadarbību tirzniecības jomā, tāpat laikā aizsargājot cilvēku tiesības un veicinot demokrātiju. Iesaldētais konflikts Piedņestrā, protams, joprojām ir liela problēma, un es joprojām esmu nobažījies par to. Man jāvaicā, kas referentam sakāms par iespējamo Krievijas vēlmi izveido, izveidot līdzīga veida pasākumus Piedņestrā, tā kā tas bija Krimā, tādējādi nogriežot piekļuvu Melnai jūrai ja pareizi atminos, tad Krievija ir ļoti ietekmējusi visus šos pasākumus un no, nobalsoja arī par pievienošanos Eirāzijas nolīgumam. Kas notiks ar šo jautājumu? Nu, protams, ka Moldovai ir vajadzīgs veidot tālāk demokrātiskos pamatus, de, īstenot demokrātiskas vēlēšanas, tieši tā kā tas tika minēts. Protams, vēl ir neatrisināts problēmas korupcija viens, labāka pārvaldība šajā mazajā valstī un, un, protams, arī cīņa pret organizēto noziedzību. Okay, thank you for the floor. Liels paldies, ka devāt man vārdu. Paldies referentam, paldies arī ēnu referentiem. Mēs kā grupa arī iesniedzām vairākus grozījumus, lai šis ziņojums būtu, nu, vēl tāds labāks un lai nodrošinātu tādu pārskatāmāku, vēl demokratiskāku valsti. Daži no mūsu grozījumiem ir ņemti vēriem, bet daži tomēr ne, un mēs gribētu pievērst jūsu uzmanību tieši diviem grozījumiem - 47. piemēram, to vajadzētu ņemt vērā, jo te runājam par pārskatāmākām, godīgākām vēlēšanām, un tas attiec uz pilsoņiem, kas dzīvo ārpus Moldovas, tā lai viņiem būtu tiesības vēlēt. Demokrātijas vārdā šādas tiesības būtu jāpiešķir, jāpiedāvā viņiem iespēja balsot vēlēšanās, tāpēc ierosinājumu lūkšo 47. grozījumu jo vajadzīgs pārskatāms process arī vēlēšana procesā, piedāvājot tiesības ārvalstniekiem balsot, tāpēc, ka viņi, protams, ir oficiāli atzīti Moldovas pilsoņi. Otrs grozījums ir ast, numur 80. Mēs kā zaļie uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai valstis pievēršas arī energoefektivitātes jautājumiem. No mūsu skatu punktu raugoties atjaunīgi energoresursi ir ļoti svarīgi jo tas, protams, nozīmē enerģijas pašpietiekamību, un tādā veidā Moldova daudz vairāk varētu integrēties Eiropeiskajā plāksnē, mainot politiku šai jomā. Nu, mēs labprāt gribētu jūs tomēr, referentkungs, lūgt atbalstīt šos grozījumus. Labdien, cienījamie kolēģi! Mūsu grupas vārdā es gribu pateikt paldies reportierim, ziņotājam, jo ziņojums tiešām ir sagatavots ļoti kvalitatīvi un ņemot vērā priekšlikumus, kuru, kurus ir saņēmis šis ziņojums lielā skaitā un to, kā tika izskatīti visi priekšlikumi, kā tika panākts kompromiss, mēs novērtējam kā ļoti labu un kvalitatīvu paveiktu darbu. E, protams, arī mūsu grupas kolēģi iesniedza priekšlikumus, ne visi ir ņemti vērā, uh, bet kompromisu vārdā mēs atbalstam un balsosim par šo ziņojumu, jo Moldovai šobrīd ir ļoti svarīgi šī ziņa, ko Eiropas parlaments ir sagatavojis šī ziņojuma veidā, ka mūsu durvis Moldovai ir atvērtas, un otrs, protams, arī Grūzija gaida šādu pašu ziņojumu, šādu pašu ziņojumu apstiprinājumu un apliecinājumu, ka Eiropas Savienība arī Gruzijai ver savas durvis un lūkojas uz to, kad Gruzija vairāk integrējas Eiropas Savienības institūcijā. Paldies ziņotājiem! Merci infiniment, Monsieur le Président. Euh, malheureusement, on n'a pas eu les. Priekšsēdētāj kungs, E, diemžēl e, pirms sanāksmes mēs nepanācām kompromisu, un šorīt no rīta mēs runājām par e, citām tēmām, un ir nepieciešams vēl diskusijas, lai padziļinātu kompromisu pēc būtības. Bet, jebkurā gadījumā, tā kā es esmu iepazinies ar visiem grozījumiem, kas ir iesūtīti, man liekas, ka mums ir jāatrod veids, ka, lai, lai minētu, ka Moldāvijas premjerministrs ir formāli paziņojis, ka 2000 2015. gadā eh, šī valsts, ja Moldova, iesniegs pieteikumu iesteigt, iestāties Eiropas Savienībā. Jāsaka, šeit nav atsauces ne referenta tekstā, ne arī grozījumos. Šis fakts tāds, ka viņš ir pieteicis šādu nolūku, nav minēts. Kaut gan jāsaka, šis paziņojums Moldovā ir bijis ļoti formāls, to apstiprināja arī ārlietu ministrs. Uh, un mēs nevaram vienkārši ignorēt šo faktu, kā tas nemaz neeksistētu. Tāpēc vismazākais mums vajadzētu pieminēt šo faktu, lūk, ka uh, Moldāvijas premjerministrs ir kaut ko tādu pateicis, jebkurā gadījumā tas ir ļoti svarīgs uh, žests tas nav kaut kāds tāds virspusējs komentārs, ko ir pateicis kāds. Tas ir mm, gal galā premjerministrs, kas ir teicis, nu vēl šis plāns viņam ir deklarēts attiecībā uz nākamo gadu, un kā tad mēs tā šajā parlamentā it kā ne, neko eh, nepieminam. Varbūt, ka es griežos te pie kolēģiem, varbūt mēs kaut kādā kompromisa veidā, varbūt iesniedzot mutisko grozījumu, lai pieminētu šo tādu formālo paziņojumu, ko ir izteicis premjerministrs. Paldies! Thank you. I wanted to thank... Paldies, es gribēju pateikties um, vēlreiz referentiem par lielisko projektu un lielisko kvalitāti. Uh, Es um, varu piedāvāt tikai atsevišķus elementus, kas varētu varbūt papildināt šo lielisko bāzi, ko radīs jau referents. Es negribētu detalizēt komentēt, bet um, šis teksts un grozījums saskan arī ar re, ziņojumu garu un arī ar mūsu diskusijām. Es gribētu vēlreiz pasvītrot, ka uh, šim ziņojumam būtu jāsūta ļoti spēcīgs atbalsta uh, signāls Moldovas iedzīvotājiem, Moldovas Eiropas varas iestādēm, ir ļoti liels progress panākts pēdējā perioda laikā, un es domāju, ka mūsu uzdevums ir atzīt šos sasniegumus, un politiskais konteksts e, šajā momentā ir ļoti īpašs. Es runāju tieši par Moldovu, arī reģionā tas pats, un mūsu teksts e, tiešām var ienest kaut kādu atšķirību, dot ieguldījumu, varbūt ne, ne tikai saturiskā ziņā, bet arī ņemot vērā laika perspektīvu. Un vēl es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu ļoti svarīgi šobrīd pa, eh, sniegt šo papildu komunikatīvo vēstījumu. Mēs eh, saprotam, ka eh, mēs šajā parlamentā nepadarīsim neko labu, ja mēs nevarēsim to komunicēt, jo pilsoņiem ir tiesības uzzināt, kādi konkrēti labumi izrieties tieši viņiem pēc asociācijas līguma īstenošanas. Uh, un nevajadzētu iesaistīties retoristiskā propagandā, kas būtu saistīti ar priekšvēlēšanu kontekstu. Tāpēc es atbalstu tos komentārus, ko vakar vakarā teica Federika Mogherini, tad, kad viņš runāja par šo te jautājumu. Viņa teica, ka Eiropas Savienībai ir jābūt ļoti e, spēcīgai, saliedētai šajā jautājumā un jāvēršas pie visas sabiedrības ar ļoti spēcīgu un e, tādu pamatotu komunikatīvu vēstījumu. Paldies! Thank, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu pievienoties tām bažām, eh, ko, par ko runāju citi kolēģi, transģestras eh, situācija. Un mēs arī saprotam, kāda politika šeit ir no Krievijas, kas tiek realizēta tieši Piedņestrā. Un tas ir vesels process, un es saprotu, ka šeit ir ļoti daudz darbu jau izdarīti, un man ir zinām pieredze ar Ukrainu. Neraugoties uz politiskām atšķirībām, tomēr mums ir iespēja debatēt par šo jautājumu, nāk klājā dažādiem priekšlikumiem, tāpēc e, ļoti. Uh, īsi izteikšu arī par šo jautājumu. Mums ir 90 un vēl grozījumi, un tas e, nozīmē, ka mēs visi esam ieinteresēti un atbalstam līdzīgu arī asociācijas līgumu noslēgšanu ar Ukrainu. Tack så mycket, ordförande. Jag skulle bara vilja att vi, om vi skulle kunna lägga till... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai piebilst Uh, savu viedokli. Es gribēju runāt par diskriminācijas jautājumiem. Un kā tas saskana ar Eiropas modeli un mūsu stratēģiju? Mēs gribam sniegt visiem vienādas iespējas, uh, vai nevajadzētu pieminēt šeit arī šo par vienādām iespējām? Es domāju, ka mums vajadzētu arī izcelt šo Romu integrācijas stratēģiju un tās nozīmi. Es domāju, ka tādējādi mēs varētu parādīt mūsu nostāju šajā jautājumā. Es uzskatu, ka ir um, šie Romi ir tāda grupa, kas nav iekļauta sabiedrībā kopumā, tie tiek iesaistīti orgānu tirzniecībā un arī seksu turisma apritēs. Well, thank you, Chairman. Paldies, kolēģi! Paldies par visiem komentāriem un jautājumiem, kurus jūs uzdevāt jūsu debatēs. Tad, kad mēs runājam par Moldovu, mums ir jāņem vērā atsevišķi aspekti. Šeit ir, šī ir valsts ar iesaldētu konfliktu, eh, konflikts, kas ir ieradies no ārpuses un ir ienests iekšā valstī Moldovā. Tas nav tāds iekšējais Moldovas konflikts. No otras puses, tā ir ļoti mainīga valsts, tur ir ļoti dažāda politiskā griba. No vienas puses viņi grib skatīties uz priekšu, viņi grib redzēt mūsu atbalstu, mūsu partnerību, mūsu. Uh, partneru atbalstu, dažkārt eh, politisko atbalstu, dažkārt eh, finansiālo. Un eh, ļoti svarīgi šo faktoru pieminēt pirms vēlēšanām. Jau 20 gadus Moldova ir atradusies starp, kaut kādā starp, starp situācijā, bet tagad valsts līderiem ir stratēģija, tomēr šķiet, ka Moldovas iedzīvotāji atbalsta šo stratēģiju Mums joprojām ir politiski asi jautājumi un dažkārt ir arī boikota akcijas no lielākām valstīm, kas atrodas austrumos, un jāsaka, ka šāda rīcība nepalīdz Moldovai pārvarēt ekonomiskās grūtības. Uh, Un atkal ir aicinājums Eiropas Savienībai iesaistīties Moldovas politikā, bet mēs nedrīkstam aizmirst mūsu apusējo atbalstu. Mums ir dalībvalsts, kas sniedz atbalstu Moldovai, un tas ir svarīgi pieminams faktors. Tagad runāšu par konkrētiem grozījumiem. Kolēģis pieminēja e, sociālo drošības tīklu. Es domāju, ka tas ir atspogļots mūsu grozījumā kur ir atsauce, es citēšu, uh, risināt saulaicīgi sociālās seks, ko izraisa attiecīgās asociētās reformas. Uh, Um, Moldovai šobrīd nav iespējams ievies sociālos buferus vai kāds cits uh, fonds vai finansējums, ko varētu piešķirt šim nolūkam. Tomēr mēs aicinam Moldovu risināt šos jautājumus un aicinam arī, lai šī valsts gatavojas iespējamām sociālajām sekām, tad, kad uh, tiks uh, turpināts darbs pie dziļajām un visaptverošajām reformām. Šķiet, ka kompromisā šis grozījums labi tiek atspokļots. Tānoka kungs. Uh, runāja par Krievijas rīcību, kas ir vērsta pret Moldovu. Arī šeit eh, ir zināma ģeopolitiskā situācija, kas ir apkārt Moldovai. Kolēģi, es uzskata, ka mums varētu būt nepieciešams pierakstīt vēl kādu papildu punktu par šo jautājumu, eh, ņemot vērā iesniegtos grozījumus, kā arī ņemot vērā šo situāciju, kā tā ir šobrīd. Es domāju, ka mēs jums piedāvāsim šo grozījumu uz nedēļas beigām, un es ļoti ceru, ka šajā grozījumā mēs atspogļosim visas bažas un jūsu izteiktās rūpes par ģeopolitiku politiskiem attīstības momentiem, lai visu politiski korekti atspoguļot. Šaltis kungs runāja par tiesībām balsot, proti um, balstiesības iedzīvotiem, kas dzīvo ārpus valsts robežām, bet tas ir nacionāls valsts jautājums. Um, Eiropas Savienības dalību valstis nevienmēr var garantēt šādas tiesības saviem pilsoņiem. Kā mēs varam aicināt Moldovas iestādes garantēt to pašu saviem pilsoņiem? Jā, es zinu un saprotu, ka Moldovas eh, iedzīvotāji ļoti bieži eh, ceļo uz ārzemēm pārsvarā dēļ ekonomiskiem apsvērumiem, bet runāsim godīgi, varbūt nepiedāvāsim viņiem darīt kaut ko tādu, ko mēs paši neesam īstenoši visā pilnībā. Varbūt eh, tas ir labs ceļš uz priekšu. Es personīgi atbalstu elektronisko balsošanu, jo es uzskatu, ka tā ir droša balsošana, turklāt nodrošina labu piekļuvi visiem balsot gribētājiem, bet uh, realitātei būtu jāved mūs vēl tālāk uz priekšu, nevajadzētu e, tikai teoretizēt. Tālāk par atjaunojumiem energoresursiem. Es pilnībā piekrītu, ka arī šo aspektu vajadzētu atspoguļot. Tekstā, manuprāt, ir jau atsauce, bet ja nav īsti, tad mēs vēl piedāvāsim kādu labāku redakciju. Prēdes kungs, jūs runājāt e, par uh, Jankas kunga premjerministra un eh, Germana kunga nolūku gatavoties nākamajiem soļiem. Mēs esam nopietni institūcija, mums ir jāpieņem politisks lēmums. Tad, kad Moldovas parlaments pieņem savu lēmumu, es labprāt citēšu šo, mm, šo lēmumu arī mūsu tekstā, kā pozīciju, kā dokumentu, ja, teiksim, ir kaut kāds valdības lēmums vai dekrēts Eh, kur attiecīgās valsts iestādes eh, paziņo par savu gatavošanos, konkrētu kalendāro plānu. Mutiski izteikumi, protams, tas ir ļoti laba lieta, eh, te ir politiska vēlēšanās, grība, tomēr mums ir nepieciešams politiskais dokuments, kaut kāda formāla apstiprinājuma, lai mēs varētu precīzi tos citēt. Kaut gan es tiešām augsti vērtēju eh, šos komentārus, ko izteica gan premjers, gan arī ārlietu ministrs. Es absolūti uzticos šiem cilvēkiem. Viņi ir pareizie cilvēki, kas vada šo valstī pareizā īstā laikā. Tomēr es nevaru ņemt vērā šos komentārus, eh, lai gan tie izskanēja politiskā diskusijā. Un ļoti pareizi, ka jūs pieminējāt šo faktu. Postkundze. Uh, runāja par Romu integrāciju. Jā, tik tiešām Moldovā ir liela Romu kopiena. Mēs e, šeit pieminam tekstā etniskās kopienas, bet e, varbūt varētu Romus vēlreiz izcelt kā ļoti aktuāla lieta, ļoti sensitīva jautājuma. Arī visā reģionā šis jautājums ir aktuāls Varbūt eh, mēs varētu piedāvāt galējo grozījumu tekstu un tad eh, kompromisa formā formulēt eh, šo redakciju. Kolēģi, liels paldies par jūsu izteiktajiem komentāriem. Jā, tiešām tā ir mūsu kopējā aktivitāte, darbs, ko mēs darām visi kopā, un es ļoti ceru, ka galu galā mēs uzrakstīsim tādu ziņojumu tekstu, kas būs pieņemams pilnīgi visiem. Paldies! on 16th of October. 16. oktobrī paredzēts balsojums. Plenāra sēdē tas būs novembra pirmajā plenāra sēdē. Tā tad esam vienojušies. Gruzijas jautājumu mēs plenārsēdē decembrī skatīsim. Tā tad varam tā arī plānot. Inta par Moldovu balso šodien. Lai mēs varētu ievērot šo laika grafiku. Pārējiem pie septītā, nē, sestā darba kārtības punkta. Šo punktu mēs iekļāvām darba kārtībā, tāpēc, ka mums ir jauna diskusijas. Sas, tā kā Eiropas Savienības priekšā ir dažādi izaicinājumi, tāpat arī balstoties uz ziņojumiem, ka daudzās dalību valstīs vairs e, šos izaicinājumus nevar atrisināt. Parasti jau ir tā, ka, ja nekļūdos, 2015. gada jūnijā būs jauns samits par to jau ir lemts 2013. gada decembra aizsardzības jautājumu samitā. Līdz ar to, manuprāt, saulēcīgi ir jādiskutē par šo jautājumu. Bez tam šorīt no rīta lēmām sagatavot ziņojumu par šī jautājumu plašāku būtību, lai mēs attiecīgi ar šo diskusija arī pieturētos pie temata. Mums jāsacina, ka ņemot vērā budžeta situāciju dalību valstīs, ir sasniegts tās robežas, kas eh, rada tādas apstākļus, kas eh, īsti neatbilst tam, kas kareiviem būtu jājūt, ne arī taisnīgi atspoguļo nepieciešamo situāciju. izmaksas pētniecības jomā vien. To, ja mēs nebūsim vienoti, respektīvi, ka ir. Ja mēs strādāsim kopā pētniecībā šajā jomā, tad vien varam e, ietaupīt 26 miljārdus budžetā. Tas nozīmē, ka mums šobrīd ir skaidri jāpasaka, ka ne, nevis vēlamies vairāk tērēt aizsardzībā, bet gan labāk izmantot esošos līdzekļus. Ir jau par šo tematu sagatavot vairāk ziņojumu, gan AFET komiteja, gan SEDE apakškomiteja. Tāpēc Ēler kungs, kā SEDE priekšsēdētāja vietnieks, ir šeit. Un mums ir jāskatās arī ziņojumu, kur Danžāna kungs un Gāler kungs ir sagatavojuši vēl nesen. Es domāju, ka mums vēl ir jāturpina diskusijas par šo jautājumu, lai cilvēkiem šis jautājums nonāktu atkal apziņā un tad pēc tam attiecīgi rīkotos. Tieši tādēļ vēlos vispirms lūgt Danžānu kungu izteikt īsu uzrunu un pēc tam Galeram kungam došu vārdu. Pēc tam vēl arī Ēler kungam un tad ķerasimies pie diskusijas. Danžānu kungs lūdzu. Merci, euh, Paldies priekšādātāji godātais vicepriekšsādātāji, augstā pārstāve, ko vakardien arī uzklausījām uzklausīšanā, teica, ka drošības un aizsardzības politika Eiropas Savienības Savienībā ir ierakstīta līgumā. Un es zinu, ka politiskajās grupās un dalībvalstīs ir ļoti plašas debatas par to, kādai tai vajadzētu izskatīties, kāda varētu būt visa šī alianse, kā varētu izskatīties šī aizsardzības politika. Uh, bet debatas, protams, ir vienmēr entuziasma pilnas un ļoti kaismīgas, bet nevar noliegt to, ka ir līgums, kas ir jāpiemēro, un līgumā ir pateikts vairākos pantos, ka, nu, un tur tiek runāts tieši par kopējo aizsardzības politiku. Visi, protams, saprot, ka tiem, ka no tiem vārdiem, kas līgumā ir izmantoti, un realitāte ir milzīga plaisa. Milzīga plaisa. Un mūsuprāt, un kad es saku mūsuprāt, es domāju lielāko daļu parlamenta, tos, kas balsoja par šo ziņojumu iepriekšējā sasaukuma laikā, tātad vairākums parlamenta uzskata, ka šī plaisa tiešām ir milzīga un faktiski ar vien palielinās. Tieši operatīvajā daļā tiek konstatēts, ka uh, Eiropas Savienība sastopas ar būtiskām grūtībām, tā nespēja nosūtīt misijas, operācijas, piemēram, pat pils, civilās operācijas nespēja īstenot, sastopamies ar dažādām problēmām, jau, piemēram, vidas aizsardzības jomā pastāv problēmas. Ukraina lielisks piemērs, Lībija, tāpat Sīrija, Irāka. Neviens no šiem kariem, kas ir tepat mūsu pievārtē, tā teikt, nav radusi atbildi no mūsu puses ar tādu instrumentu aizsardzību, kas iekļautos kopējā aizsardzības politikā. Pilsoniskās misijas, kas tika nosūtīts uz Lībiju, manuprāt, personīgi pilnībā izgāzās, pat ja varbūt, kas par to atbildīgs mēs varētu apspriest, bet, eh, kas, at, kas attiec uz Ukrainu, tad. Uh, mēs it kā nosūtījām šo PSDC mis, misiju, lai palīdzētu spēcināt Ukrainas drošības un tā tālāk, bet arī te jāsaka, mēs nespējam stāties pretim tiem riskiem, kas pastāv Sīrija, Irāka. No pašiem sākumiem jau redzam, ka katrai dalībvalstī ir savs viedoklis, tā rīkojas pilnīgi neatkarīgi, nu, tieši tāpat, kā tas vienmēr noticis aizsardzības jomā. Nu, līdz ar to šie mūsu rīcība esošie instrumenti nespēja funkcionēt operatīvā vidē, un es domāju, ka esam sastapušies ar krīzi. Uh, šo instrumentu kontekstā nespējam, ar šiem instrumentiem nespējam risināt krīzi, nespējam novērst krīzes situāciju. Nu, tikai varam nākt klajā ar kaut kādu humāno palīdzību pēc tam, kad konflikts ir jau sāsinājies un pieņemies spēkā. Bet nespējam tieši krīzes brīdī, sāsinājuma brīdī neko darīt. Un mēs tikai tad novēlošanos spējam darboties. Tas ir pretrunā mūsu principiem un tas, protams, neatba, neatbilst arī realitātei. Nu, tik daudz par kapacitāti jūs jau atcerēsieties, priekšādātāji pavisam nesen bija arī virkne, eh, nu, tādu, tādu situāciju, kad, lūk, lielas, lielās dalība valstis eh, runāja par budžeta problēmām šai ziņā. runāja par to, ka pietrūks līdzekļu ekipējumam, aprīkojumam. Eh, tā bija Vācija, kas teica, ka, lūk, ka ekipējums pastāv, Šai saistībā mēs esam jau dzirdējuši ļoti interesantu ziņojumus. Un tas, protams, budžeta ziņā skar pilnīgi visas valstis. Nu, kaut vai eh, NATO septembra sākumā dzirdējām, kā tas izpaudās. Mēs šobrīd nespējam šo situāciju vērst par labu un stabilizēt to. uzturēšana tiek atstāta novērtā attiecībā uz aprīkojumu visos Eiropas bruņotajos spēkos. Līdz ar to kvalitāte zūd. Nu, ir atsevišķas valsts, kas vēl kaut ko cenšas darīt, bet jāsaka, tas nevainagojas panākumiem. Nu, un tad beigu beigās gandrīz sistemātiski visa atbildība drošības misiju kontekstā nonāk konkrētu dalību valstu rokās to valstu rokās, kas tā teikt ir, nu, attīstītākas, nu, pēdiņās. Un te es domāju par Franciju. Jo Francija 28 dalību valstu vārtā ir izdarījusi vairākus centienus, nu, piemēram, Āfrikā, un bu kopējā budžeta sistēma tāpat laikā ne neļauj mums pilnībā no nosekt visas izdevumus. Šādi rīkoties it kā Eiropas Savienības vārdā pat. Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīti. Tā ir problēma. Augstā pārstāve eh, saņēma jautājumu, nu, saņems jautājumus no, no padomes decembrī. Nu, nezinu, nāks lējā droši vien ar kādiem priekšlikumiem par kaut kādu veidu vidustermiņu risinājumiem. Uh, Un es domāju, ka būs uzmanīgi jāsako līdz aizsardzības ministru padomas sanāksmē. 2013. gadā mm, šī padoma ļoti labi parādīja, ka dalībvalstis apzinās, ka ir vajadzīga attīstības stratēģijas jomā, tā lai varētu risināt šīs krīzes pie robežās. Tāpat arī viņi zina par šīm budžeta problēmām nenoliedzam un zina arī par to, kādas, kādas saistības esam uzņēmušies ar dažādām aliansēm un attiecībā uz sabiedrotajiem. Uh, un decembra padomē par to tiks eh, spriests, bet secinājumi pagājušais bija ļoti tādi minimalistiski. Ambīcijas ir tādas ļoti ierobežotas, es pat personīgi gandrīz vai teiktu, ka tās pilnībā neatbilst realitātei. Un tad šie secinājumi it kā, lūk, mūs ved uz nākamo samitu, bet tas liecina par tādu kā intereses trūkumu, un rezultātā es domāju, ka baidos, uh, ka pēc 15. gada samita arī nekas īsti nenotiks. Atkal būs kārtējie secinājumi, pie kā divus mēnešus tiks strādāts kaut kādi nacionālie birokrāti ierēģi, un ne pie kā nenonāksim. Nav nekādi konkrēti projekti, ne operatīvajā plānā, ne attiecībā uz kapacitāti, ne rūpniecības jomā, nav nevien nekādu projektu kas ļautu arī mums pilsoņiem parādīt, ka Eiropa tomēr ir sapratusi šo vēstu un ir nobažījusies par savu aizsardzību. Uh, Mēs no tā esam vēl ļoti tālu. Un kad es lasu šis, šo informāciju par, par tiem posmiem, tiem pasākumiem, kas pēc padomas eh, sanāksmes ir tikuši veikt un īstenot, tad man jāsaka, ka nekas tur īsti nav noticis. Un tā taču, kā jau es teicu, bija tāda padoma, kas faktiski pat nekādus mm, lēmumus īsti nepieņēma. Bet mums ir jābūt realistiskiem. Mums ir milzīga atbildība uz pleciem. Mums ir jābūt gataviem arī tām ļaunākajām situācijām. Es esmu realists, un es ļoti labi apzinos, ka tieši dalību valstīm ir jāpārliecinās, ka tiek nodrošināti budžeta līdzekļi operatīvai darbībai un atbildības un saistību izpildēji. Tā ir kopēja politika, eh, kur jābūt ir arī, nu, uh, tai, tai, šai kopīgai lietai, bet eh, dalību valstīm ir jāuzņems ilgspējīgā kārtā atbildība. Diemžēl dalību valsts neizrāda nekādu īstu vēlēšanos sadarboties. Nav pat īsti zināmi tādi novatoriski daudzsološie projekti sadarbības jomā ne operatīvajā ziņā, ne attiecībā uz rūpniecisko kapacitātu un ražošanas kapacitātu. Par droniem, jeb šīm bezpilotu lidmašīnām runājot, eh, redzējām, kā tur bija ar kapitālu nodrošināšanu, ar finanšu nodrošināšanu. Nu, tur bija no vienas puses tā kā zemes aprīkojums un iekārts, tad, protams, arī šie lidaparāti. E, tā joprojām dalībvalstīs ir tāda ļoti šaura rūpniecības nozara, problēma ir arī ar konkurenci, būtiska konkurences problēma Eiropā. Un šķiet, ka tā varētu vēl tikai un vienīgi sāsināties, jo no vienas puses eksporta politika ir ļoti ierobežota, e, un, e, nu, tā tas ir daudzās dalībvalstīs. valstīs Un tāpēc konstatēt eh, varam tikai vienu. Situācija nav nekāda gaišā. Nu, tiešām diezgan pesimistiski man tā jāvērtē. Nu, varbūt es tā pārspīlēt izsakos nedaudz, bet tomēr, nu, tā ir. Īpaši pārsteidzoši bija tas, ka 2013. gada padom, aizsardzības ministru padomas laikā tika arī izte, izte, izstrādāts rekomendācijas, un tad gadu, gadu pēc tam situācija faktiski ir pat pasliktinājusies ņemot vērā, ka tāpat laikā draudi pie mūsu robežām ir pieauguši. Iepriekšējos gados saņēmām daudz pro, protestu un kritikas par to, ka, lūk, mēs te velti ceļam trauksmi un uh, faktiski nekādu briesmu nav, vai tad ir vajadzīga Eiropai kaut kāda militāra aizsardzība un tā tālāk, un vai ir vajadzīga šī kopēja aizsardzības politika. Nu, es domāju, ka realitāte mums tagad ir katru dienu, ar katru dienu vairāk parāda, ka mums ir vajadzīga šāda aizsardzība. Mēs neesam vairs nesastopamies ar tādām mazām nelielām krīzītēm pie robežām. Nē, runājam par lieliem, konkrētiem, struktūrāla rakstura konfliktiem, kas ne, neizbeigsies tā paši par sevi rītdien. Lībijas krīze, Sīrija, Irāka, cīņa pret terorismu, tas kaut kur neiz, neizkūpēs gaisā rīt. Ir ļoti daudz informācijas par to, ka tā tas nenotiks. Un mēs nespējam šobrīd skatīties sejā šim izaicinājumam Atsevišķas dalība valstis šķiet, nu, arī tādu ideoloģisku apsvērumu dēļ ieņem kaut kādas nostājas, bet es domāju, ka vajadzētu būt daudz pragmatiskākiem, kad skatāmies uz šiem jautājumiem ir jāspēj tātad spērt solis uz priekšu attiecībā uz finansējumu, jādomā par to, cik ātri mēs varam šīs misijas nosūtīt un līdzekļus likt lietā, un eh, otrām kārtām militāru un civilo operāciju organizēšana, sadarbošanās, tas viss šobrīd ir ļoti sarežģīti. Uh, politikas intereses it kā pieprasa to visu, bet es domāju, ka šos procesus vajadzētu uzlabot. Ir tādas valsts, kas, piemēram, nevēlas piedalīties, nu ļoti labi, bet tad tādā gadījumā ļaujiet pārējiem līdzdarboties un darīt kaut ko, bet varbūt kaut kādā citā veidā dodiet savu ieguldījumu, nu vai ar finansējumu vai kaut kā tālāk, tā lai Eiropas Savienības misijas varētu tikt nosūtīts. Šī joma, protams, ir ārkārtīgi plaša un eh, sarežģīta un e, te ir, nu, protams, mums jāatsauc šo 13. gada padomes sanāksmi un progresa trūkumu. Es domāju, mums kā parlamentam vajadzētu izteikties ļoti kri kritiski, jo šis viss jautājums rada milzīgas bažas. Jā, Jā, paldies. Vispirms vēlos atzinīgi novērtēt to, ka tās debatas, kuras mēs sēdē apakškomitejā organizējam, pārmaiņas pēc notiek arī plašākā vidē šajā ārlietu komitejā. Līdz ar to debats tiek paplašināts. Īpaši vēlos jaunajiem kolēģiem pateikt, ka 2013. gada decembrī pirms Eiropadomas samita izdarījām savu darbu gan šeit, gan sēdē apaškomitejā. Tie deficīti, kas gadu laikā bija uzkrājušies, un tas potenciāls, kas mums bija, tas viss tika pieminēts. Mēs atkal un atkal sacījām, ka tas, kas ir ierakstīts Lisabonas līgumā, netiek pilnībā izmantots. Personīgi varu teikt, ka vienmēr esmu uzskatījis, ka mēs ārlietu un drošības kopējās politikas kontekstā nevirzīsimies uz priekšu, izņemot tad, ja sasniegsim tādu kā sāpju robežu attiecībā uz to finansējumu, kas tiek tērēts aizsardzībai. Vai arī, piemēram, ASV vai e, nesadarbosies ar Eiropas kontinentu, vai arī saskarsimies ar ārējiem draudiem, kas ir tiešām fiziski jūtami. Nu un tagad, diemžēl, visi trīs aspekti ir iestājušies. Uh, pārāk maz līdzekļu, amerikāņu neiesaistīšanās un eh, ārēji draudi, kurus nevaram nepamanīt. Bet katra krīze ir arī iespējas. Šobrīd mums ir jāatgriežas pie secinājumiem, kurus sagatavojam gatavojoties iepriekšējiem samitam. Toreiz es biju referents Eiropas Eh, tehnoloģiskai aizsardzības bāzei, angliski vienmēr īsāk sanākšies nosaukums nekā vāciski, arī izklausās labāk. Bet eh, galvenā ideja bija pateikt, ka mums ir nepieciešama operatīva rīcības spējīga, kopīga drošības un aizsardzības politika. Un tā ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja mums būs sava pastāvīga Eiropas industriālā bāze šajā jomā. Nevis, ka mēs esam atkarīgi no trešām pusēm. Nevis, ka esam tādā situācijā, kur katrs pērkas, kur vien iedomājas, un tad mēs brīnamies, kāpēc mēs nevaram sadarboties, nav šī sadarbspēja. Un tad arī bija priešlikumi par to, kā mēs šo ārējo kopējās ārlietu drošību politikas aspekts varam saskaņot ar iekšējo uh, Eh, politiku un iekšējo tirgu. Ir arī, manuprāt, pareizi tas, kas tika prasīts, lai mums būtu tādu kopīgu šādu ap, iepirkumu, tādu inventarizāciju varētu teikt, lai mēs zinātu, kas mums īsti ir šajā jomā un kādā stāvoklī tas ir. Perspektīvā Eiropas drošības stratēģija ir jāpāraksta no jauna Un tad arī varbūt jānonāk pie Baltās grāmatas par drošību un aizsardzību. Galvenie jēdzieni varbūt jauniem kolēģiem, kas nav pilnībā saku, sekojuši šai jomai. Šeit ir runa, varbūt var palūgt izslēgt telefonu. Paldies! Šeit ir runa par prasību harmonizēšanu, jeb saskaņošanu, par pieprasījumu apvienošanu par iepirkumu sinhronizēšanu, nu, kopīgām apmācībām, tā lai šis temats arī būtu uzlabots. Ja mēs kopīgi nesaimniekosim un kopīgi neiepirksim, tad mēs neizdosim līdzekļus efektīvi. Tad diez vai eh, kāda valsts eh, varēs kaut ko ietaupīt. Gan iepirkuma aģentūrās, gan ministrijās valda vecais domāšanas veids, uh, primāri tikai par savu nacionālo situāciju, bet kopaina nu absolūti nav skaidra un netiek ņemta vērā. Es domāju, ņemot vērā, ka situācija pasaulē ir mainījusies, mēs nevaram turpināt tik neiedzīgi tērēt līdzekļus. Priekšsarētais labi pateica, izmaksas tam, ka mums nav vienota Eiropa šajā aspektā ir milzīgas. Mēs miljārdiem katru gadu kopā Eiropā neefektīvi tērējam. Jāvirzas uz priekšu arī standartizācijas un certificēšanas jomā Eiropas Savienības iekšienē. Mēs nevaram turpināt certificēt katru lietu atsevišķi, mums kopīgi ir jārīkojas. Ir nepieciešams nodrošināt apgādes drošību Eiropas Savienības iekšienē. Mēs nerunājam par eksportiem, bet iekšienē, lai tas, ko mēs, eh, kas mums tiešām vajadzīgs, mēs varam to saņemt arī no partneriem. Ja mums šādas drošības nav, tad partneri pirks eh, šos eh, produktus, šīs lietas kaut kur citur. Tās ir lietas, pie kurām ir jāstrādā, un pētniecības un attīstības jomā mums, protams, arī pašā ziņojumā tiek prasīt sagatavošanas pasākumi pētījumiem aizsardzības jomā, Tātad mēs esam saņēmuši arī afet un rūpniecības komiteju atbalstu un arī komisija ir pozitīvi izteikusies. Tas ir tās lietas, kas aktuāli jau notiek, kur notiek attīstība un esmu pārliecināts, ka virzība uz priekšu turpināsies, ņemot vērā arī to, ko vakar sacīja augstās pārstāvus amata kandidāte Mogherīnī kundze. Viņa sacīja, ka drošības un aizsardzības jomā viņa nopietnāk iesaistīsies, viņai esot cits ambīciju līmenis nekā līdzinējai šai amata pildītājai. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Ka mēs, piemēram, aicinātu jaunos komisārus tomēr apsvērt to, ka pašreizējā komisijas e, darba grupas aizsardzības jautājumā paceltu e, nevis no esošā darba līmeņa uz komisāru līmeni. Tās varētu būt viena no sekām e, šajā mainīgajā situācijā. Es teikšu pozitīvi. Es ceru, ka mainoties organizatoriskai struktūrai Eiropas komisijā, lai tās struktūras, kas tika e, līdz šim kopīgi izveidotas, netiktu sadalītas pa dažādiem ģenerāla direktorātiem. Šie jautājumi, kas ir speciāli izveidotās struktūrās, tomēr tiem vajadzētu palikt, lai mēs varam arī veiksmīgi sadarboties ar Eiropas komisiju. Un noslēgumā, kā mēs varam gatavojoties nākamajam samitam aizsardzības jomā, formulēt savas prasības. 13. gada decembra samits varbūt bija par agru pēdiņās, jo Ukrainas krīze vēl nebija tik apzināta, nebija skaidrs, ar kādiem izaicinājumiem mēs saskaramies, un es domāju, četrus mēnešus vēlāk uh, šādam samitam būtu arī pilnīgi citi secinājumi. Bet, nu, mums jāstrādā ar to, kas mums ir, e, jārēģē uz to, kas ir nepieciešams, aicinot Eiropadomi virzīties uz priekšu, lai tas, kas ir nepieciešams, arī tiktu nodrošināts, un parlaments, es domāju, e, nekavēsies sekmīgi sadarboties. Paldies! Ēlerkungs. Paldies. Paldies iepriekšējiem runātājiem. Viņa jau gan strateģisko, gan politisko līmeni ieskicēja. Es vēlētos mazliet detalizēt parunāt par to, ko mēs praktiski varam paveikt. Daudz, ka, daudz, kur tam ir lūguma raksturs attiecībā uz dalību valstīm, daudz, kas ir formulēts, bet nav izdarīts kopējās ārlietu un drošības politikas ietvaros. Uh, Tad jautājums ir, ko tad īsti mēs praktiski varam izdarīt? Paskatoties uz pēdējiem diviem, trim gadiem, varam sacīt, ka praktiski ir maz kas noticis. Starp paziņojumiem un to, kas faktiski būtu nepieciešams, šī plaisa aizvien pieaug. Vēlos norādīt uz divām iniciatīvām. Pamatā parlamentā mums tikai vienā jomā ir liels solis uz priekšu paveikts, Sede un Itre komiteju savstarpējā sadarbība, pirmkārt jau apvārsni 2020, pētniecības programmas ietvaros ir formulēta konkrēta misija. Tas nozīmē, ka jau šodien šeit mēs varam konstatēt, ka mēs runājam par 200 miljonu eiro līdzekļiem, lai praktiskā līmenī nonāk līdz izmēģinājumu projektiem, līdz sadarbības projektiem starp dalību valstīm, rūpnieciskiem projektiem kas varētu Eiropas Savienības spējas, eh, izmantojot tā saucamās komanda un kontrola schēmas, lai mēs to varētu arī īstenot. Tīri praktiski skatoties, situācija gan ir tāda, ka komisija, gan padome bija ļoti atturīgs attiecībā uz darba programmām, un tīri praktiski runājot, kā Gālēra kungs to jau nu, tikko norādīja, notika tas, no kā mēs baidījāmies. Rūpniecības ģenerāldirektorāts Visi šie līdzekļi, kas bija citos resoros, tas viss nonāca eh, Homeland. Un tur bija vajadzīgs atkal pusgads, līdz tas institucionāli tika pārstruktūrēts. Mums bija 1,7 miljārdi kopējā budžetā. Un tā ir tikai, tas ir politiskais lēmums. Eh, kurā virzienā mēs varam šo 1,7 miljārdu dolāru, satunies, eiro apjomā rīkoties un ko tieši panākt. Afet komitejā tad mums jālem, vai mēs turpinam kaut ko prasīt un lūgt, jeb veicam praktiskus pasākumus, izmantojot līgumus, budžetu, parlamentu paša iespējas, lai kaut ko panāktu. Vēlos minēt divus piemērus bezpilota lidaparāti. Par to tiek diskutēts, bet Eiropas Savienības informatīvā spēja ir svarīga gan militārā ziņā, gan robežu apsardzes jautājumā. Neviena dalība valsts bez vienošanās civilu aviācijas telpas uzraudzības jomā nevar sākt izmantot bezpilotu lidmašīnas. Pat ārējo robežu eh, uzraudzība saskaras ar šo jautājumu. Vai nevarētu piešķirt līdzekļus no EIDA programmas, lai vispār sagatavotu tiesisko pamatu, lai vēlāk to vismaz varētu darīt. Šo izlūku datu iegūšanu tur iekšējais tirgus, civilās aviācijas telpa bet tas ir milzīgs šķērslis, lai uh, stiprinātu Eiropas Savienības spējas. Līdz ar to tas ir Eiropas Savienības spējās. Tas mums nav jālūdz dalību valstīm kaut ko darīt. Šeit mēs varam rīkoties Eiropas līmenī. Un AFET komitejā, un arī SEDE komitejas, uh, tālākā darbībā, mēs varētu noteikt, kādus konkrētus tālākos pasākums mēs paši varam uzsākt. Tas, protams, nemaina situāciju, eh, kā to iepriekšējā runātāja apzīmēja, ka tā ir ļoti sarežģīta. Varbūt mums vajadzētu vienkārši sākt ar eh, nelieliem konkrētiem pasākumiem, eh, kur mēs paši esam spējīgi rīkoties. Paldies! Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Danžan kungam, Geller kungam un visiem pārējiem kolēģiem, kas ļoti skaidri un precīzi ievadīja šo sarunu. Paldies par praktiskiem priekšlikumiem, kas izskanēja jūsu ievadvārdos. Es atceros Eiropas nākotnes konvencijas eh, tekstus Es arī piedalījos šajā konventā. Un atsevišķas pozīcijas, jau, kas izskanēja konventā, tiek atkal, arī atkārtotas atkal un atkal, jau kopš 2002. gada. Joprojām ir daudz retorisku jautājumu, kam tad būtu jānotiek, lai mēs varētu konkrēti kaut ko īstenot praksē, vai ir nepieciešami vēl jauni draudi, vai jaunas katastrofas, vēl kaut kas briesmīgāks, kaut kas vēl tuvāk, vai kaut kas vairāk Es domāju, ka mums ir jāvadās ar strateģisko domāšanu, jādomā par esošajiem draudiem. Es atbalstu mieru, bet es redzu, ka citi izmanto spēku, un mums ir jāuzdod jautājums, ko mēs varam panākt eh, ar šo mūsu nemateriālo spēku, un ko mēs varam izmantot, eh, panākt, izmantot citus līdzekļus. Paldies! Es nedomāju, ka mums ir nepieciešama jauna stratēģija. Es domāju, ka mums ir nepieciešams īstenot esošo, tad mums ir nepieciešama politiskā grība, un tas ir kaut kas tāds, kas iztrūkst atsevišķos valstīs vairāk iztrūks, citur vairāk ir arī vēsturiski iemesli, atsevišķas valsts um, kaut ko boikotē, mums ir uh, kopīgā drošības un aizsardzības politika. Un tad ir arī ļoti daudz jaunas politiskās fām, ģimenes, kas uh, atrodas tā kā kreisajā spārnā, uh, kas šeit ir pretruns ar mieru un cilvēktiesībām, un šeit nav nekāda pretruna tieši otrādi. Respekts šai ziņā ir cienīšana ir pats pamatu pamats, un tas ir saistāms ar drošību un aizsardzību. Pat, kad mēs runājam par aizsardzību, lūk, parlamenta vidus daļā šodien atrodas kurdu grupa, un viņi grib, lai mēs aizsargājam viņus. Jā, viņam ir nepieciešams skaidrs ietvers, kas nodrošinātu arī viņu aizsardzību. Un neraugoties uz kara. Uh, situācijām mēs runājam un runājam, bet investīciju skaits un daudzums ir niecīgs, un lūk, tāpēc arī konfliktīgi Lībija. Te ir skaidrs piemērs, kur ir redzams, ka Eiropas Savienībai nav izdevies rīkoties vienoti un koordinēti. Un šī doma jau izskan no pašiem konflikta pirs, pirmsākumiem. Un, protams, mūsu dalībvalstīm ir milzīga atbildība. Uh, negribēja dalībvalsts koordinēt rīcību, arī Lēdija Eštona negribēja spiest dalībvalsts. Bet eh, kāpēc dalībvalsts ne, negribēja rīkoties? Tāpēc, ka viņi gribēja kaut ko kuluāros sarunāt, veidot eh, savas eh, parastās sarunas un norunas un ignorējot patieso ainu, kas ir mūsu acu priekšā. Teroristi, teroristu tīkli, kas sadarbojas ar noziedznieku grupējumiem. Uh, visi rīkojas šajā nevienam nepiedarošajā zemē, kur nav patiesas valdības un ļoti tuvu pie mūsu robežām. Uh, Galerkungs un citi kolēģi runāja par to, ka mums ir jārīkojas efektīvāk ar esošiem naudas līdzekļiem, ko mēs izmantojam drošībai un aizsardzībai. Es piekrītu, ka jābūt ir efektīvākiem, bet mēs nedrīkstam rīkoties uh, koruptīvi. Šeit ir tik daudz korupcijas šajos iepirkumos, kas saistīti ar drošības um, tehnikas iepirkumu. Um, Piemēram, uh, Vācu zemūdeņu pārdošanas gadījums manai valstī. Es piedalījos pasaules um, sanāksmē. Šeit kortu, Portugālē ir bijis iepirkums izsludināts un zemūdens ir pirts, un tur tik daudz ir koruptīvu gadījumu. To pašu varētu teikt arī par Grieķiju, un, un šeit ir visi šī korupcija, kas ir līdz pašai augšē, viss ir korumpēts, un Eiropas komisija cenšas to neredzēt, pieņem Portugāles valdības melīgos argumentus, kur mērķis ir sekt esošās ainas. Uh, situāciju. Tiešām šeit ir tādas ļoti bīstamas situācijas, kas ir tieši saistīts ar Eiropas drošību un aizsardzību. Un visbeidzot, es gribēju aicināt un teikt, ka tiešām mums ir jāveido autonoma industriālā bāze. Paskatieties, kādas sekas ir dēļ ekonomiskās krīzes, kā ir pasliktinājušās mūsu spējas, mūsu militārās spējas, kas nodrošina arī mūsu drošību. Tas skaidrs redzams arī manā valstī. Uh, mums ne tikai strateģiskie sektori Portugāli, bet arī citvieti, tos pārvalda būtībā Ķīnas uzņēmumi, jo viņi piegādā tehnoloģijas. Mūsu strateģiskās tehnoloģijas ir šo citu cilvēku rokās. Lūk, uh, Tagad mums jāliek galvas kopā un jādomā, kā rīkoties efektīvāk eh, drošības un aizsardzības joma. Un tā vietā mēs saņemam pilnīgi pretēju iet, ietekmi un rezultātu. Tāpēc mums ir jāprasa atbildība no mūsu līderiem, kas ir uzspieduši mums šīs absolūti nepareizās eh, politikas vakar. Galu galā mums ir Magarīnī kundas uzklausīšana bijusi, un beidzot mums ir cilvēks, kas tiešām saprot kaut ko no lietas, un uh, es aicinu viņu atbalstīt un arī rosināt, lai viņa darbojas, un ir nepieciešams tiešām strādāt ar valdībām un spiest darīt viņus kaut ko. Dziękuję bardzo. Solidarność, wzajemne wzmacnianie. Paldies solidaritāte un mūsu aizsardzības spēju stiprināšana ir ļoti svarīga Eiropai. Tomēr šķiet, ka mēs nesākam no pareizā gala. Mēs runājam par kompetenci, par resursiem, tāpat laikā mēs nerunājam par to, mm, kāds ir mūsu kompetences spējas, kam mums ir nepieciešams šīs zināšanas un kompetences un kam mums ir nepieciešami resursi. Mums ir nepieciešams iegūt visaptarošu atbalstu no visiem. E, Jūlijā Eiropas parlaments savā rezolūcijā par Ukrainu rakstīja, e, ka e, dažas dalībvalstis ir, ir izteikušās ļoti eleganti un dāļrunīgi, bet tomēr nepilda solidaritātes uh, uzdevumu. Un uh, krīzes laikā šeit mēs nerunājam par kaut kādiem abstraktiem opusiem, šeit mēs runājam par konkrētiem draudiem Baltijas valstīm, Polijai un citiem. Vakar mēs uh, dzirdējām komisāra kandidātes Mogrīni uzklausīšanu, faktiski viņa kandidēja uz augstās pārstāvis amatu, un būdama ārlietu ministre, viņa pārstāvis pārstāvēja arī esošo prezidentūru un pārstāv arī tagad. Un mums vajadzētu pieprasīt vismaz politisko atbalstu, ja nekas cits nav iespējams. Magarīnī kundze runāja par tehniskām diskusijām attiecībā uz gāzes vada būvniecību tādā situācijā, kas ir saistām arī ar Ukrainu. Un ko tas nozīmē, ka šeit ir jāsadarbojas ar Krieviju. Protams, mēs varam strādāt kopā, bet jāskatās, kas ir tehniski un politiski iespējams. Pirms sešiem gadiem, kad bija karš ar Grūziju, viņiem mēs neizmantojām to iespēju, kas parādījās konflikta pašā sākumā, proti mēs varējām ievest mieru uzturēšanas spēkus, kas ļautu arī šo konfliktu izplatīšanos apturēt. Šodien mēs varētu piedāvāt, ka noteiktu, teiksim, neitrālu valstu kontingents, varbūt to valstu, kas nav NATO alianse. Šā, šādi spēki varētu varbūt organizēt mieru uzturēšanas misiju Ukrainā. Tas nav jautājums, vai to kāds pieņems, vai kāds būs pret. Mēs gluži vienkārši nevaram sēdēt un gaidīt un raudzīties, kā notiek eh, dažādas sarunas prezidenta Lukašenko pēna, un viņš piedāvā sūtīt mieru uzturēšanas spēkus uz austrumu Ukrainu. Mēs nevaram sēdēt un skatīties, kā tas notiek. Šeit ir sarunas par mieru, par eh, uguns pārtraukšanu. Mums vajadzētu strādāt kopā un kaut, darīt kaut ko reāli, lai stiprinātu mūsu kopīgo drošību. Varbūt eh, jāsaka, es ļoti cienu Franciju. Francija eh, palīdz valstīm Āfrikā. Un arī mūsu karēvi atsevišķi, karēvi atsevišķi kontingenti ir iesaistīti tur, bet tas ir tāds, tāds pieticīgs atbalsts, politisks atbalsts. Un šīs te eh, South Stream gāzes vats varbūt arī tā uzbūve varētu būt eh, liederīga, bet eh, kāpēc būtu jāpārdod ieroči Krievijai, ja mēs to nedaram Ukrainai? Tas nemazina mūsu drošību, varbūt jādomā par to, kā mēs varētu strādāt kopā aizsardzības sfērā, bet vispirms fokusēsimies uz drošību un mūsu valstu neatkarības stiprināšanu. Neaizmirsīsim, uh, ka mums ir Eiropas Savienības dalībvalstis, kas ir neatkarīgas tikai gadsimta ceturksnim. Par to mēs nedrīkstam aizmirst. Merci, merci beaucoup, euh, monsieur prezident. Lielas paldies priekšādātāji. Es varu lielā mērā piekrist visam, kas tika teikts, un es patiešām atbalstu to, ko teica Donžāna kungs, ievadot šīs debatas, viņam pilnīgs pamats. Uh, visu, teikt visu to, ko teikt. Pasauli šobrīd ir ļoti sarežģīti, ja paskat, uzmetam tā jācei. Paskatīsimies, kas notiek pie mūsu paša robežām gal galā Ukrainā. Divas, trīs stundas eh, ar lidmašīnu no, no mums un paskatieties, kāda notikuma, kas ir tuvajos austrumos. Un tāpēc ir pavisam steidzami vajadzīgs beidzot rīkoties, mums ir kopēja rīcība aizsardzības jomā. Nu, ja vēl mēs te paņemam klāt starptautiskās saistības un amerikāņu uh, uh, attiecības ar Eiropu un vīziju un tā tālāk, skatāmies uz Eirāziju un ja ņemam vērā budžeta problēmas, par kurām visi esam labi informēti, nu tad, protams, ka mums ir jāspēj apkopot spēki, apkopot spēki industriālā bāze aizsardzības jomā. Un, manuprāt, pavisam konkrēti šai kontekstā vajadzīgas divas lietas. Pirmām kārtām nepieciešams nodrošināt rīcības spēju ar pastiprināto sadarbības metodi starp vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir jābūt šai kapacitai rīkoties, un turklāt finansējums ir jāsaņem no visām, visām ES dalību valstīm. Tajā brīdī, ja parādās kaut kāda šāda darbība pie mūsu robežām vai kaut kāda ārējā rīcība ir vajadzīga, tad šāda veida darbības ir jāīsteno un eh, tās, protams, ir tā kā tās ir ir visu pilsoņu interesēs, tad tās ir jāfinansē Eiropas Savienības līdzekļiem. Nevar būt tā, ka viena vai divas valstis tagad paveic visu darbu, kas, protams, ir jādara, un tad viņām pašām par to arī viss ir jāmaksā, un nav nekādas solidaritātes. Un visbeidzot, gribu piemetināt lūko. Protams, ka, ja vēlamies nodrošināt kopēju aizsardzības politiku, tad tādā gadījumā, un es saku, ka tas ir steidzami, mēs jau gadiem to sakām, tad tādā gadījumā šobrīd, nu, tiešām ir pēdējais brīdis, kad šo politiku veidot. Šāda kopēja aizsardzības politika nozīmē arī kopēju ārpolitiku. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt spējīgiem tomēr virzīties vairākā, vairākos virzienos kopā un uh, solidāri. Thank you, Mr. Chairman. Um, Paldies, priekšsarētāji. Mēs runājam par prasību harmonizēšanu, par iepirkumu sinhronizēšanu. Kad tas viss tiks darīts Eiropas līmenī, tā kā mans kolēģis, eh, kurš sēž zāles priekšpusē, eh, runāja par 13. gada noslēgumu, tad 14. gadā ir bijusi vēlēšanas un daudz ir novērsušies no Eiropas Savienības idejas. Viņi atbilst ne, ne tikai manu partiju, bet arī vis, partijas no visdažādākajiem politiskajiem spektriem. Mums šajā ēkā bija drošības pārkāpums, bet viss ir kārtībā. Kāds man no. E, kāds ir pārkāps, viņi ir Eh, pārkāpēji ir aizturēti ar plasmasas eh, rokdzelžiem eh, saslēgti. Tā kā varam visi noteikti būt droši. Es apgalvoju, ka dalību valstis, kas ir arī NATO dalību valstis, palīdzēs aizsargāt valsts suverenitāti. Es uzskatu, ka šī atbildība ir jāatstāja dalību valstī, dalību valsts līmenī Es uzskatu, ka kolēģiem vairāk jāieklaus, jāieklausās iepriekšējo Eiropas vēlēšanu rezultātos, kas tika sacīts e, e, attiecībā uz to, kur šis projekts virzās. Thank you. Θα, θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα. Paldies. Piekrītu pilnībā piekrītu Danžona kungam un viņa analīzē. Jā, stratēģijā ir ļoti liels trūkums un redzam, kādas bijušas kļūdas krīžu prognozēšanā un pārvaldīšanā. Krīzes, ar ko sastāpamies Eiropas Savienības pievārtē, Irāka, Sīrija, Lībija un Ukraina, protams un tagad ISIS, jeb šī islāma valsts struktūra. Un tad nu gribu norādīt, ka mums vajadzētu īstenot politisko gribu, un tad ar šo politisko gribu mēs varam īstenot stratēģiju. Te ir jābūt kaut kam vairāk par analīzi. Mums ir jāpaskatās uz šo jautājumu arī politiski. Es piekrītu, ka mums vajadzētu konstatēt, kāda veida kapacitāte mums ir, piemēram, politiskas intervences vajadzības gadījumā un politiska intervence taču tad ir jāveic pamatojoties uz kopīgiem pamatiem, visiem jāpiedalās, jāskatās arī uz finanšu kapacitāti. Šī dimensija šķiet vēl nemaz nav analizēta. Ir, nu, lūk, arī tādas nabadzīgas valstis Eiropas Savienībā. Tās nereti tiek apsūdzētas, sakot, kā lūk, tam ir milzīgas ekonomikas programmas, jo, problēmas, jo tās ir palielinājušas aizsardzībā, aiz, aizsardzības finansējumu. Un te es runāju tieši par Grieķiju un Kipru. Uh, nu, tas viss ir jāņem vērā arī tajā brīdī, kad veicam šāda veida finansiālu analīzi. Peterlis kungs ļoti pareizi teica, ka pastāv jauni draudi un mums ir jābūt solidāriem Eiropas Savienībā. Jā, jā, tā ir taisnība. Mums ir jāatbalsta arī Baltijas valstis un Polija, jo viņi gal galā ir uz pašas frontes līnijas. Viņi ir, tā teikt, pirmā buferzona. Un tāpat laikā es tomēr gribētu mm, teikt, ka ir arī, nu, tāda viens, viens draudz arī Eiropas Savienībā, un tā ir Turcija. Turcija faktiski tagad ir aplenkta. Uh, un, nu, Kipra joprojām ir okupēta, kuģi nevar eh, šajos ūdeņos vispār ie, iebraukt, tas ir pretinā visām starptautiskajām normām. Turcija uzvedas neat, neatbilstīgi. Kipra nepareiz tika apsū, nepaties tika apsūdzēta, sakot, ka, lūk, viņi nesot harmonizējusi um, savu viedokli ar, nu, nepiekrīt sankcijām pret Krieviju un tā tālāk, bet tagad mēs par to maksājam bargu naudu, cenu. ISIS darbībā, darbība var mierīgi izvēlēties par savu mērķi Kipru, un eh, mēs nevaram neko darīt Turcijas dēļ. Kolēģi, ir jāatrada solidaritāte. Mums vajadzētu pārtraukt iestāšanās sarunas ar Turciju un gal galā uzlikt ekonomiskas un politiskas sankcijas Turcijai. Citādi, lai ko mēs arī nerunātu, paliks tikai teorētiskā līmenī, un vienā brīdī mēs sastapsimies ar pavisam reāliem darbiem. Mums ir jāpārliecinās, ka mums ir normāla stratēģija, un šī būtu jāskat par prioritāti. Thank you very much, Mr. Chairman. <coughs> Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tas gods, ka. Kā sēde komitejas pārstāvim būt šeit, AFET komitejā, dāmas un kungi. Man liekas, ka šīs diskusijas par Eiropas drošību un aizsardzību aizsākās ļoti sen, kurš tika noraidīta kopīgā politika šajā jomā vēl 1957. gadā. Atcerēsimies, ka Eiropas Savienība kļuva par milzi globālā līmenī ekonomikas jomā, bet aizsardzības un militārā jomā ir rūķīts. Tas ir tāpēc, ka mēs šeit runājam par dalību valstu vēlmi ar misijām un operācijām piedalīties kopīgā politikā. Un es uzsveru ne par misijām un operācijām, jo atkal esam tajā situācijā, kad spējas, kas pastāv Eiropas Savienībā, nav integrētas. Es runāju par Eirokoru. Kaujas grupas joprojām īsti nav skaidrs, kā tās var tikt izmantotas. Tās vēl nereizi nav izmantotas. Mēs tērējam daudz līdzekļu, uh, šādām grupām, bet tāpat laikā mums nav skaidrs stratēģijas, kā tas tiks izmantots reālās misijās un Eiropas Savienības operācijās. Dāmas un kungi, visas operācijas un misijas, kuras uzņēmās Eiropas Savienībā, Savienība, tur ir joprojām nepieciešams NATO atbalsts, it īpaši ASV. Tas mums ir atkal jāuzsver Eiropas Savienībai joprojām trūkst spēju pašai rūpēties par eh, drošības misijām un operācijām. Mēs visi zinām, ka pastāv cieša saikne starp drošību un aizsardzību no vienas puses un brīvību, demokrātiju, tiesiskumu, labklājību, ekonomisko attīstību otrā pusē. Uh, Mēs nevaram turpināt runāt par ekonomisko drošību, sociālo drošību, neuzlabojot Eiropas Savienības militārās drošības un aizsardzības spējas. Protams, ka ir daudzas lietas, kuras varētu vēl pieminēt attiecībā uz šīm svarīgām diskusijām. Es vēlos eh, nāklājā ar priekšlikumu Es ierosinu realizēt 15. gada sākumā pētījumu un sagatavot ziņojumu par Eiropas Savienības austrumu puses drošības stratēģiju. Mēs runājam par austrumu robežu, tā ir arī ne tikai Eiropas Savienības austrumu robeža, bet arī NATO austrumu robeža. Mums jākoncentrējas to, kas ir galvenie izaicinājumi un draudi, uz austrumu robežu, šit īpaši ņemot vērā jaunos draudus mūsu kopējai drošībai un aizsardzībai. Paldies! Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribēju runāt, jo, protams, ir vesela viedokļa atšķirība manā grupā par to, ka vajadzētu izskatīties uh, mūsu EDAP un uh, arī jāstiprina tās loma, drošības aizsardzības politikas loma. Tātad atšķirības mums ir ļoti lielas un arī ir viedokļa atšķirība attiecībā uz to, kā vajadzētu sadarboties ar NATO un vai vajadzētu vai nevajadzētu atvienot mūsu attiecības no otra transatlantiskā partnera, kas ir ASV. Bet e, no otras puses gribēju runāt par to misiju, kas ir bijusi pretpirāta operācijā pie Somā Somālijas krā krastiem. Krā Mēs zinām, ka pirāti sadarbojas ar Alšabānu režīmu šeit, tātad šī, šī misija, manuprāt, ļoti veiksmīgi gan pret vienu, gan pret otru vērsās. Ko es gribēju teikt? Es gribēju pateikties divām dalību valstīm, kas ir izgājuši cauri savām ekonomiskajām krīzēm, tā ir Latvija un Lietuva, un tagad nāk ārā no krīzes, un abas valsts ir apņēmušās 2% finansējumu piešķirt aizsardzībai. Es saprotu, saprotam, ka mēs varam būt ārkārtīgi gudri runāt par to, ka vajadzētu apvienot un dalīt un, un tā tālāk, bet galu galā mums ir jāpiešķir vairāk naudas no saviem nacionālajiem uh, budžetiem. Tāpēc Latvija un Lietuva ir um, tā kā ceļa rādītājs uh, un um, grib rīkoties līdzīgi tā kā mēs, jo mēs arī apmēram tādus procentus Eh, iedalam arī mm, Francija tāpat. Un eh, jāsaka, ka man izbrīna Luksemburgas pozīcija viena no bagātajām valstīm, bet, eh, bet tik mazu procentu velta aizsardzības stiprināšanai, jo, ja mēs nestiprināsim, tad mēs nevarēsim arī aizsargāt mūsu robežas, un mēs ne, nevarēsim arī pretoties citām lielvarām, kas ir gatavs mest mūs iza, mums izaicinājumus. Paldies! Jā. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, saprotu, ka mums šī diskusija notiek mūsu mandāta sākumā. Un eh, es domāju, ka pieci gadi ir pietiekams laiks, kas ļaus mūs ātri virzīties uz priekšu, efektīvi risinot šo jautājumu. Manuprāt, Eiropas Savienībai ir daudz lielākas spējas un potenciāls. Eiropas Savienība ir tā kā um, jauns sportists, ka, kas ir ieslēgts uh, savā treniņu telpā un mm, ļoti lieliski uzrāda to rezultātus, bet nekad nepiedalās īstās sacensībās. Varbūt treniņu zālē rezultāti ir lieliski, bet kā notiek tas viss realitātē, kad parādās sacensību gaisotnē citi sportisti kolēģi. E, jūs varat uzdot jautājumu ISAF ģenerāļiem, kas e, arī NATO, NATO operāciju Afganistānā e, pašā sākumā visas dalībvalstis, visas Eh, iesaistītās sastapās ar tik daudziem šķēršļiem, viņi nevarēja uz vietas izpildīt visas komandu pavēlniecības pavēles, bet eh, ejot laikam šie šķēršļi mazinājās un palikās tikai daži. Tas nozīmē, ka mums ir jāspēr praktiski soļi. Mums eh, ir jābeidz šī teoretizēšana un jādodas konkrēti uz vietām, jādara kaut kas reāls Un patiešām pat e, pieņemot, ja mums būtu Eiropas drošības un aizsardzības e, potenciāls struktūras, ja tās būtu izmantotas e, novēršanai, aizturēšanai, ja dalībvalsts sniegtu savu kontingentu vairāk un vairāk. No sākuma tā būtu gribošu valstu koalīcija, pēc tam pievienotos citas valstis, tad tādā gadījumā mēs varētu šādu aizsardzības kontingentu varbūt arī veidot. Kāpēc Eiropas Savienībai ir tāda spēja? Mums ļoti daudz partneru valsts, kas gribētu strādāt kopā ar mums. Un tādas partneru valstis tās varētu piedalīties operācijās, ko vada Eiropas Savienība, un šāda vēlme norāda uz ļoti labu tendenci. Faktiski neviens negrib pievienoties neizlēmīgi, bet visi gribētu piedalīties tādai valstu grupai, kas ir izlēmuši un gatavi veikt savu uzdevumu. Un šī transatlantiskās saikne. Tā, manuprāt, ir tā kā veicinātājs un nevis ierobežojošs faktors, un mums ir jāuztver mūsu transatlantiskā saite kā ādabals, kā mūsu stiprā puse, kas ļautu attīstīt mūsu militārās spējas un arī spēju rīkoties galu galā. Paldies! Thank you. Uh, uh, Priekšsarētāji, tad, kad es pieprasīju revolveru nesāšanas atļauju, uh, man sacīja, ka ja man tāds būs, es, man būs vilinājums to lietot. Un ja bandīts zinās, ka man ir ierocis, viņš šaus pirmais. Ja Eiropas Savienība vēlas armiju, kur būs gatava karot ar ASV vai Krieviju, vai labāk ir bez armijas vispār varbūt. Was machen Sie denn, wenn die Russen kommen? Bet ko darīsim, ja Krievi nāks? Herr Danžon. Danžon, kungs. Herr Danžon. <laughs> Merci, monsieur le président. Je voulais juste euh, rappeler. Priekšādātāji, paldies, gribēju atgādināt trīs punktus. Pirmām kārtām par tām intervencijām, kas ir veiktas un vēlēšana rezultāti maijā. Uh, ir jautājums par to, vai aizsardzības eh, un drošības plāns un stratēģija bija viens no elementiem, kas eh, nu, lika iedzīvotājiem balsot tieši tā, kā viņi nobalsoja. Vai mums tiešām jāatsakās no Eiropas eh, aizsardzības strateģijas? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka ir ļoti daudz eiroskeptiķu un eirofobi, kas nobalsoja. Tos ar no manis pašas valsts. Un pat viņi, ja nu ir viena tāda lieta, par ka, ko viņi nekritizē attiecībā uz Eiropu, tad tā ir aizsardzības joma. Ja nu ir viena joma, kuru pilsoņi nekritizē un ko viņi vēlētos stiprināt, tad tā ir aizsardzību. Un pat tie visi, kas kritizē Eiropu, jo tā esot par sarežģītu, birokrātisku un pārāk daudz iejaucas dalību valstu dzīvē, tās pašas personas pēc tam saka, bet jums, Eiropai, jums gan vajadzētu daudz vairāk darīt pie tā, lai nu izstrādātu strateģiskus jautājumus un eh, diplomātijas jautājumus uz ārpusi. Tas ir tāds paradoks, paradoks pašos pamatos. Un tas, es domāju, ir jāņem vērā. Un to, par to liecina sabiedrības aptaujas un tā tālāk. Jo ir ļoti maz pretrunu eh, tā, šajā jomā, tieši šajā jomā attiecībā uz Eiropas Savienības kompetencēm. Pārējais viss tiek pakļauts krietni lielākai kritikai. Un, un, protams, ka krīzes burtiski multiplicēs, un mūsu pilsoņi, lai kāda arī nebūtu viņa politiskā nostāja un ideoloģiskā pārliecība, viņi tomēr pārsvarā piekrīt tam, ka Eiropā ir jāspēj viņus aizsargāt. Un otra lieta - par rūpniecību runājot Jā, aizsardzības nozarēs ziņā mums Eiropiešiem ir jāzina viens. Mums ir jābūt lepniem uz to, ka mums ir šāda aizsardzības nozare, kas ir konkurētspējīga un ne tikai tirsniecības komerciālā ziņā, ne, bet arī tehnoloģiski tā ir ļoti attīstīta, pētniecība ir augstā līmenī. Militārās aizsardzības eh, rūpniecības jomā, protams, ir arī, notiek arī pētījumi, kas pēc tam tiek izmantot, piemēram, civilajā dzīvē, civilām vajadzībēm. ITRE eh, komitejā, piemēram, Ēlera Ēler vadībā tiek pieņemts, tiks pieņemts arī ziņojums. Nu, tā tad eh, tīri retoriski ir, eh, nu, bieži vien tic uzdots jautājums par šo strateģisko autonomiju. Un Eiropā mums ir šī militārās aizdzības joma, un mēs esam autonomi, mēs esam pašpietiekami, bet šobrīd tas tiek apdraudēts un tāpēc tas mums jāapzinās. Jāapzinās, ka militārās aizsardzības rūpniecība nav saistību tikai un vienīgi kaut kādu, nezinu, pistoļu ražošanu. Nē, te runājam ar par tādām jomām, kas var tikt izmantotas arī daudz kur citur pilsoniskajā dimensijā aspektos. Un tas jāatceras. Un mēs varam šīs zināšanas un kvalifikācijas zaudēt, ja eh, nu nerīkosimies, un tas būs neatgriezeniski tas maksās mums arī darba vietas. Un, eh, protams, labklājība arī samazināsies. Trešais, ko gribēju teikt. Lūk, tieši par šo nozaru un strateģisko autonomiju. Visas dalība valstis un reizēm arī Eiropas iestādes nepietiekami domā tādā eiropeiskā mērogā, tajā brīdī, kad tās iepērk aprīkojumu un aprīkos uzbruņotos spēkus. Nu, viņu ieņem kaut kāds nacionalistisks skatu punktus un tā tālāk bet visa šī militārā sacības joma ir daudz nacionāla Eiropā šobrīd nav. Neviena valsts, kur nav šādas sadarbības aprīkojumi jau, un tāpēc nedrīkstam arī izmantot šādu nacionalistisku skatu punktu. Kad Eiropai ir jābriņojas, tad par, par jāatceras, ka mums ir vajadzīgs tomēr izmantot Eiropas mm, saražoto bruņojumu, jo tādā veidā mēs eh, nu, rīkojamies atbilstīgi. Es domāju, ka mēs esam pārāk naivi šeit Eiropā tieši šajā ziņā, tad, kad iepērkam nezinu, kurienes citurienes visus šos aprīkojumus. Eh, ir taču eh, visas šīs programmas par bruņošanos un aprīkumu, tas viss ir interesantas, bet. Bet mums nevajag akurāti doties pāri okeānam, dīķi otrā pusē meklēt kaut kādas tehnoloģijas. Mums pašiem viss ir pieejams šeit. Noslēgumā es vēlējos eh, pateikties ārlietu komitejas priekšsēdētājam, ka tika organizēta diskusija šeit, tas, ko mēs darām jau sēdē ilgu laiku, diskutējot par šo tematu, kuru kā svarīgu uztver arī daudz šeit eh, runājušie. Divi konkrēti piemēri. Eiropā mēs neražojam nevienu militāri nodrošinātu mikroshēmu Mums vairs nav šādas iespējas. Visai militārai tehnoloģijām mums ir jāpērk ārpus Eiropas ražotas tehnoloģijas. Pavisam konkrēti, no Eiropas Savienības līdzekļiem, ja mums būtu kopīgs iepirkums, mēs varam finansēt eh, augstai pārstāvei komandu centru kas būtu spējīgi vismaz koordinēt dalību valstu rīcību. Tā nebūtu dublēšana, bet gan nepieciešamība, lai ārlietu un drošības politika tik uztvērta un nopietna, un lai mēs šādas uh, sistēmas vispār uztvert nopietni. Un noslēgumā varu sacīt, ka mums tiešām ir jāpadomā par to, kas ir mūsu spēju robežās vispār īstermiņā, ko mēs varam izdarīt varbūt pašiniciatīvas ziņojums, kur būtu atsauce uz rūpniecību, uz iekšējo tirgu, ko mēs pētniecības telpā varam panākt. Tā būtu diskusija, kas tiktu apzināta, kaut arī sāpīga, bet īstī atbildes neatrastu. Paldies! dass wir eine solche erste Debatte geführt haben. Paldies par šīm eh, pirmajām debatēm, kas īsti nav pirmās debats, bet paldies, ka vismaz cilvēki atzina, ka mēs eh, noturējām šīs pirmās debats. Gālerkungs, Ēlerkungs. Bet eh, noslēgumā pavisam īsi. Tas, ko Tanok kungs eh, runāja par dublēšanos. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Eiropas Savienības dalību valsts, tā skaitā apvienotā karalista. 40 līdz 50 eh, procentus no Eh, tā, ko tērē amerikāņi, bet eh, saņem daudz mazāk rezultātu, jo mēs nestrādājam pietiekami efektīvi, ne, nesadalām darbu pienācīgi. Mums ir jākonstatē, ka Amerikā netiek diskutēts par to, ka mēs dublējam NATO. Tur ir jautājums par to, kādas vispār spējas ir Eiropiešiem, ko viņi var kopīgi darīt. Un no turienes arī rod šī diskusija par dublēšanos. Es domāju, tā pieder pagātnē. Pat Britu un Franču armijas ir zināms ar saviem ierobežojumiem. Mums varbūt ir jāskatās, kā mēs varam kopīgi varam to darīt, kopīgi plānot, kopīgi pētniecības darbus veikt. Paldies visiem! Patīkam pēcpusdienu! Yeah. At that point the chairman died. <laughs>